möchte ich sehr herzlich unter uns begrüßen. Eiropas parlamenta vārdā es gribētu eh, mūsu vidū sirsnīgi sveikt eh, Lībāns eh, parlamenta delegāciju, kas ir ieradījusies.